Meine Damen und Herren, ich darf Sie zu dem ersten Teil der Sitzung sehr Tātad sveicu jūs šodienas sēdē. Šodien. Uh, zur Wahl in Moldawien. Tātad mēs šodien izvērtēsim 30. novembra vēlēšanas Moldovā. Mēs diskutēsim arī šo jautājumu. Tas, jaut, šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Proši Keft ir saņēmuši parlamentāro vairākumu, bet atrodas tagad sarežģītās diskusijās par valdības izveidi. Un cerams, ka, protams, ka iekšējie konflikti nenovedīs pie tā, ka tā nepieciešamība, kāda ir aktīvi strādāt, netiks uh, zaudēt, jo bieži vien ir bijis tā, ka pēc vēlēšanām uh, spēki ir uh, zaudējuši, pat tie spēki, kas ir uh, uzvarējuši vēlēšanās. Un es ceru, ka šajā gadījumā tas tā nebūs. Starp saucens īpaši polijā. Mums ir bijusi starptautiska novērošanas komisija. Uh, To ir koordinējis ETSO, eh, DHR un ilgtermiņa eh, delegācija strādāja, to vadīja eh, Igors Soltes. Un es ceru, ka mēs iegūsim jau nepastarpinātu informāciju. Mēs varam šo jautājumu izskatīt kopā ar Moldovas parlamentāro uh, darba grupu, un tādēļ sveicu Kristējas kungu, vadītāju. Jūs varēsiet teikt pāris ievadu vārdus, un pēc tam došu vārdu uh, Soltes kungam, kas ir vadījis šo uh, delegāciju. Lūdzu, Kristēja kungs. Vă mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Tieši tā kā jūs teicāt, vēlēšanas Moldovas republikā uh, ir ārkārtīgi nozīmīgas. Varbūt tās bija pat nozīmīgākās vēlēšanas, ko brīži, kad Moldovi atguva neatkarību. Neiedzināšos īpaši šajos secinājumos un novērojumos, kas bija novērošanas misijai, jo to darīs mans kolēģis Igors Saltes. Viņš nāks klējā ar prezentāciju, un, protams, ka mēs strādājam ar viņš ilgi šajā laikā plecu pie pleca, bet pastāstīšu jums par ko citu. Delegācija ļoti labi spēja sadarboties mūsu prioritātes un vēstis, ko vēlējāmies nodot. Pilnīgi noteikti tas tāpat dzirdīgi saustās nonāca šai gala ziņojumā trijās starptautiskajās organizācijās, kas novēro vēlēšanu procesu. Diemžēl vēlēšanu kampaņa bija ļoti polarizēta. Tā ilga 60 dienas Moldovā Jāsaka, spriedze bija ļoti liela. Plašsaziņas līdzekļu uzmanība ļoti lielā mērā tika pievērsta šiem procesiem. Mēs redzējām, kā nos, tiek izspēlēts ģeopolitiskais process. Ne tik liels fokus uz sociāliem jautājumiem, bet vairāk bet vairāk uz um, tādiem kā austrumi pret rietumi polarizācija. Redzējām, ka tika arī apskatīti, tika runāts par atsevišķiem, par atsevišķiem likumdošanas aktiem pret korupciju un arī uh, tiesiskuma konsolidāciju. Jāsaka, ka tās ir lietas, par ko ir jārunā atklāti, un es esmu pārliecināts, ka jaunā proeiropeiskā uh, valdība uh, kas ir solījusi <clears throat> rīkoties, noteikti zinās, kā darboties efektīvi, jo jāsaka, laiks nav Moldovas republikas pusē. Un tas ir vēstējums, ko es noteikti gribēju raidīt Kišiņevai un Kišiņevas eh, varas iestādēm, tiekoties ar amatpersonām. Ir jānodrošina pēctecīgums. Uh, un minoritātēm Moldovā ir jāiesaistās demokrātiskajā dialogā, un tas ir jādara mm, mm, Moldovas valdībai, tas ir jāveicina, un šī bipolārā sistēma ir mm, jālikvidē. Es esmu teicis jau vairāk kārtīgi iepriekš, ka Moldovas republikai uh, ir nepieciešams zināms spiediens no Eiropas parlamenta puses, no Eiropas Savienības puses, bet tajā pat laikā, protams, viņiem ir nepieciešams arī atbalsts. Un mums vajadzētu uh, Eh, atbalstīt Moldovu tās ceļā uz, eh, uz Eiropu, jo tieši par to arī nobalsoja Moldovas pilsoņi. Viņi izvēlējās, vairākums izvēlējās pro-eiropeisko attīstības virzienu. Paldies! Äh, Paldies! Pirms dodu vārdu kolēģiem, gribu uh, sveikt Mauriciju Makri, Buenos Aires uh, uh, pilsētas uh, dūmas vadītāju. Paldies, kas ieradies, un mēs, kā Eiropas parlaments, esam ļoti interesēti raudzīties, kāda ir attīstība jūsu valstī un sadarboties ar Merkosur. Cerams, ka drīz varēsim uzsākt atbilstošās sarunas, lai stiprinātu šīs attiecības ap tas atbilst mūsu abu pušu interesēm. Paldies un paldies, ka ieradāties. Tas vārds hatte. Tagad vārds Soltis kungam. Uh, dear chair, thank you. Uh. Priekšsēdētāji, paldies. Man ir liels prieks uzrunāt jūs eh, kā uh, Eiropas um, parlamenta un starptautiskās vēlēšana novērošanas misijas vadītājam. Eiropas parlaments atbalsta šīs novērošanas misijas provizoriskos secinājumus un konstatējumus, un es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties kolēģiem no šīs novērošanas misijas, kā arī pateikties kolēģiem no citu valstu parlamentiem un uzteikt arī um, izcilo um, um darbu, ko paveica ODIHR misija. Mēs apmeklējām mm, daudz vēlēšanu iecirkņus, it īpaši tos, kuri atrodas uz šīs administratīvās demarkācijas līnijas ar Piedņestru, um, raugoties, vai cilvēkajiem ir uh, tiesības īstenot savas uh, vēlēšanu tiesības. Uh, jāsaka, šīs vēlēšanas raksturoja ļoti plaša izvēles iespējas ar dažādām politiskajām alternatīvām. Novērošanas misijām atbalsta rezultātu un par spīti mm, tam, ka kopumā valdīja zinām apātija, rezultāts pārsteidzoši deva tādu komfortablu vairākumu proeiropeiskajiem spēkiem, kas ieguva 55 vietas da, parlamentā, kamēr sociālisti un komunisti kopā tikai 46 vietas vēlēšanu komisija liedz partijai Patrijā piedalīties vēlēšanās, jo um, tā esot saņēmusi nedeklarētus atbalstu līdzekļus no ārvalstīm. Moldovas cilvēkiem bija iespēja īstenot savas demokrātiskās tiesības, um, bez lieliem pārkāpumiem un bez vardarbības. Mēs redzējām, ka bija visai augsta aktivitāte vēlēšana iecirkņos un modos pilsoņi balsoja uh, brīvi un jaunievēlētajām parlamentām būtu jāsāk realizēt ilgi gaidītās reformas, lai atrisinātu sociāli ekonomiskos jautājumus, cīnītos ar korupciju, uh, un uh, arī apkarotu nelikumīgu partiju finansēšanu. Novērošanas misija ļoti labi saprata, cik svarīgas ir šīs vēlēšanas, ņemot vērā ģeopolitisko kontekstu, kas arī bija jūtams kampaņas laikā. Uh, Mm, šī situācija ir polarizējusi sabiedrību, bet eh, tajā pat laikā cilvēki tomēr piedalījās visai aktīvi šajās vēlēšanās, un Eiropas integrācijas process varētu ļaut valstī iegūt maksimālu labumu no šī potenciāla. Mēs vienlaicīgi atzīmējām arī progresu, kas panākts Moldovā, bet, protams, piefiksējām arī zināms trūkumus. Ir īpaši mēs uzsvērām to, cik svarīgi ir īstenot iepriekšējās ODIHR novērošanas misijas rekomendācijas un attiecīgi pieņemt likumdošanu par partiju finansēšanu. Mēs Arī gribētu vēlreiz pasvītrot mūsu aicinājumu pieņemt likumdošanu, kas nodrošinātu plurālismu un uh, mēdīju brīvību, ņemot vērā arī caurskatāmības prasības attiecībā uz uh, mēdīju uh, īpaš, īpašniekiem. Mēs gribam arī aicināt Moldovas jauno parlamentu pieņemt likumdošanu, kas patreiz tiek izskatīta un kas varētu nodrošināt labāku sieviešu pārstāvniecību politikā un vēlētajos amatos. Varas iestādēm ir jāturpina realizēt cilvēku tiesību aizsardzības rīcības plānu, eh, kas nodrošinātu labāku aizsardzību etniskajām minoritātēm, ieskaitot Romus. Gribētu vēlreiz atkārtot, ka Eiropas parlaments ir gatavs strādāt kopā uh, un atbalstīt Moldovas jauno parlamentu parlamentārās uh, uh, uh, asociētās komitejas ietvaros. Tagad ir ļoti svarīgi īstenot efektīvu un ambiciozu rīcību politiku, kas nestu labumu visai Moldovas tautai. Es domāju, ka šis ir pēdējais aicinājums pre Eiropiskiem spēkiem Moldovā jo ja mums tas neizdosies, tad uh, mēs uh, varam uh, sagaidīt pilnīgi, pilnīgi pretēju pavērsienu nākamajās vēlēšanās. Tādēļ Eiropas parlaments ļoti cieši sakos tam, kā tiek īstenots jaunais asociācijas līgums, kas, protams, nav um, galīgais un pēdējais mērķis mūsu attiecībās, bet tā ir tikai daļa no Eiropas perspektīvas kopumā. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies visiem, kas līdzdarbojās delegācijā. Labs darbs padarīts novērošana misijā Kalniec kundze. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsādātāji. Nedēļu pirms vēlēšanām Moldovā mēs trīs deputāti, es, Galerkungs un Ščetinkungs apmeklējām Moldovu un piedalījāmies vēlēšanu kampaņas sanāksmēs. Vēsts, ko mēs tur nodevām, bija tāda, ka jums ir spēcīgs Eiropas Savienības atbalsts, un pēc vēlēšanām tā būs arī, nu, tāda, nu, tā teiksim, skarbā attieksme, mīloša, bet skarbā attieksme. Mēs tikāmies ar politiķiem un jūtām, ka gribējām, lai viņi saprot, cik steidzami svarīgas un vajadzīgas ir reformas. un Eiropas Savienībai tāpēc ir jāstrādā ļoti precīzi ceļu karta, kuras pamatā būtu asociācijas nolīgums. Tas palīdzētu politiķiem veikt virkni uh, reformu, kas tiem jāizteno. Un tāpēc es domāju, ja nu tiešām mēs varētu izveidot tādu ekspertu komandu, lai palīdzētu tais uzdevumos, ar ko sastopas Moldovas politiķi, un tad šāda veida eksperta komandas lielākoties varētu sastāvēt no cilvēkiem, kas zina, kas jādara, kas nāktu no Austrum Eiropas, no Baltijas valstīm, jo tieši šīs valstis bija zem eh, Padomju Savienības jūga un ļoti labi zina, kādas bija vajadzīgas pārmaiņas un reformas. Tās varētu kalpot kā zināms paraugs Moldovai. Mēs zinām, kādas arī bija kļūdas, un zinām arī, kā šīs kļūdas novērst. Tiešām kārtām vēlos teikt lūko. Viens no uzdevumiem pašreizējai jaunievēlētāji valdībai ir mazināt plaisu, kas pastāv Moldovas sabiedrībā. ja viņiem šai pēcvēlēšu procesā neizdosies pārliecināt vismaz 20%, vai vēl 20% no sabiedrības atbalstīt virzību uz Eiropas Savienību, tad tādā, tādā gadījumā pat tā, pastāv risks, ka turpmākajās vēlēšanās atkal tas viss varētu vērsties uz otru pusi. Um, merci, merci, monsieur le président. Um, donc, euh, pour... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, tā tad, um, lai pateiktu divas uh, lietas, es uh, gribu uzsvērt divus jautājumus. Vēlēšanu uh, pēc vēlēšanām veiktās konsultācijas, man liekas, bija ļoti labas. Uh, smieklīgi, man liekas, ir kritika par aizliegumu. galu galā runājot par tādu tā kā sacensību, jo, nu, būtībā aizliegums bija izteikts attiecībā uz partiju, kur netika legāli finansēta, proti, nelegāli tika finansēta, un tas no Maskavas puses. Tātad vēlreiz atkārtojot šo kritiku, kritizēt Maskavu, un dažas politiskās grupas to veica. Uh, Man liekas, ka nu, tas uh, neatbilst tam, uh, kāds ir bijis uh, šo vēlēšanu izaicinājums. Šīs vēlēšanas bija ļoti nozīmīgas, vai turpināt Eiropas ceļu vai nē. Un Moldovas vēlētāji ļoti skaidrā veidā pateica jā šim ceļam, šai ievirzēm. Un es domāju, ka jebkurš cits. Uh, Uh, uh, vēlēšanu rezultātu uh, skaidrojums uh, nav pamatots. Un otra lieta, ko es gribēju teikt, daudz kas vēl ir jāpaveic divās jomās. Un es ceru, ka valdības koalīcija, kas tiks izvaldota, tādā izpratnē arī rīkosies. Pirmkārt, ir jāvirzās ļoti ātri uz priekšu, stimulējot darba vietu veidošanu Tas ir nu, visnozīmīgākais Moldovas republikā. Moldova nevarēs virzīties uz priekšu, neizmainot ļoti skaidru šo attieksmi. Un arī vēl jāsaka, ka aizliegums. Uh, strādāt Krievijas darba tirgu Moldovas iedzīvotājiem ir tāds ļoti nu, tāds skarbs solis. Uh, Un vēl um, ir jāgūst būtiski panākumi pret korupcijas cīņā. To nevar atlikt uz rītdienu. Tātad divas prioritātes. Pirmkārt, darba vietu radīšana un otrkārt, cīņa pret uh, korupciju. Ir nepieciešami. Ir nepieciešams uh, progress Domāju, ka valdības nostāja varēs uh, uh, vērtēt pēc tā. Un vēl gribu sveikt uh, Eiropas parlamenta deputātus, uh, kas uh, bija Moldovā un sekoja vēlēšanu norisē. Paldies! Thank you, Chair. Colleagues. Paldies priekšādētāji, godātie kolēģi! Vēlēšana rezultātu Moldovā jāsaka ir pierādījums tam, cik labi bija panākumi mūsu šai ratif vienlaicīgai ratificēšanai novembrī. Kas gan būtu domājis, ka tik labs būs šī balsojuma rezultāts, bet tiešām redzam, ka tas tikai un vienīgi apliecina, tieši tā kā kolēģi pareizi teica, um, pareizo virzību. Vēlēšana laikā bija polarizācija, uh, nu, faktiski divi pretpunkti - Maskava un Brisele bija atsevišķi populistiski, sociālisti, mm, sociālistiski noskaņoti politiķi, kas izmantoja tādus plakātus, kuros attēloja sevi un Putinu. Nu, lūk, šādus deputāts acīm redzot paceļ plakātu. Uh, Un šis Putina atāšai valstī nu, nav nekādā saistībā ne ar asociācijas nolūgumu, neko citu. Šāda polarizācija nenoliedzami ir bīstama, bīstama, bet tas mums tomēr jāuztver kā tāds tālāks pamudinājums, kā motivācija neatstāt Moldovu vienu šai pēcvēlēšanu procesā. Un gluži otrādi, e, tā ir vajadzība turpināt, pal turpināt palīdzības sniegšanu tieši tā, kā tas paredzēts asociācijas nolīgumā. Un tāpēc redzot, ka iedzīvotāji tik un tā vēl skatās uz pagātni, mums ir jādara viss iespējamais, lai labāk izplatītu informāciju par Eiropas Savienību. Jādomā par iespējām, kas tiek paredzētas šai asociācijas nolīgumā, kā tās padarīt zināmas pilsoņiem. Mūsu kolēģis Kristējās kungs pilnīgi noteikti mm, piedāvās arvien vairāk šāda veida dokumentu, informācijas, īstenos diskusijas ar iedzīvotājiem. Uh, lai viņi apzinās, cik daudz iespēju mēs varam piedāvāt. Un, protams, ka Moldova mums ir jāapsveic. 55 pret 46 varbūt neizskatās tāds ļoti pārliecinošs rezultāts, bet, ja zinām, kāda ir Moldovas jaunākā vēsture, tad tas ir izcils rezultāts. Tas nebija tikai tāds par vai pret balsojums. Bija diezgan lielas atšķirības starp abiem šiem blokiem. Un pro-eiropeiskais bloks cerams, uh, būs tāds pamatīgs, izveidos tādu pamatīgu valdību, kā rezultātā varēs vest valsti uz Eiropas Savienību pēc iespējas lielākā mērā. Paldies! Thank you, Chair. Um... Priekšēdētāji, paldies! ja partiju eh, izslēgšana no vēlēšana procesa, tāpēc, ka tās saņem finansējumu no Krievijas, kļūs par Eiropas ikdienu, nu tad tādā gadījumā atsevišķiem kolēģiem, kas šeit sēž mums līdzās, eh, arī būtu, nu, bažas no sirds, nu, kā akmens novels, noveltos nos. Nu, tas tāds jociņš. Hey, uh, like say... Gribu teikt, lūko Man šis rezultāts nešķiet viss tik spošs un izcils, kā atsevišķi kolēģi to apraksta. Ja nemaldos, tad parlamentā vairākums, protams, ir nodrošināts, un tas ir labi, bet to neatbalsta tautas vairākums. Ja saskaita visus balsis, arī tās, kas bija zem vēlēšanu, par partijām, kas bija zem šīs liekšņa pēc tam, tad jāsaka, šī jaunā valdība ir uz visai nestabiliem pamatiem izveidota. Un tas ir jāceras. Manuprāt, mums vajadzētu skatīties ne tikai uz to, kā īstenot sadarbību ar viņiem, uh, lai ilglaicīgi spēcinātu šo virzību uz Eiropu, drīzāk mums vajadzētu skatīties arī uz to, kā varam runāt ar cilvēkiem šai otrā pusē, šai plēsas otrā pusē, kā viņus pārvilināt savā pusē, kā viņus pārliecināt būt ar mums. Varbūt te ir vajadzīgi tādi īpaši spēcīgi pasākumi. Un varbūt mums vajadzētu runāt arī ar citiem rietumu spēkiem par proeiropisko orientāciju Moldavā. Nesmu vienmēr gluži pārliecināts, ka amerikāņi skata šo jautājumu no tādas pašas perspektīvas kā mēs. Arī tas varētu radīt zināmas bažas kas attiecas uz reformu steidzamību un interesējiem priekšlikumiem, ko izteica Kalnietis kundze, es gribu tad tikai vaicāt, vai valdības no tām valstīm, ko jūs uzskaitījāt, vai pilsoniskās sabiedrības aktīvisti šais valstīs, par kurām jūs runājat, ir gatavi piedāvāt šādu palīdzību? Un vai ir tāda vēlēšanās arī no val Moldovas valdības pieņemt šādu palīdzību? un vai ir arī vēlme no Eiropas Savienības iestāžu puses palīdzēt šāda veida centienu organizēšanā, lai nodrošinātu atbalstu Moldovas valdībai. Paldies kolēģiem, kas iestāstījās šai darbā. Bet, manuprāt, Mums vajadzētu skatīties šo procesu tādā daudz steidzamākā kārtā, skatoties uz mūsu pašu vajadzībām, mūsu pašu ieguldījumu, jo baidos, ka šis iespējamības, iespēju loks faktiski varas pamazām ciet. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos practicando. Priekšsādātā, paldies. Nu, vai nav tā, ka mēs paši sevi šeit tagad maldinām? Nezināju, ka jūs esat EKR loceklis, saka priekšsādātājs Broka kungs. Nu jā, es esmu, es esmu tas EKR grupas pārstāvis, kuram tagad acīm redzot vajadzēja izteikties viens pār otru runā. Priekšsādātāji, paldies! ir vinnējis projepaiska partija, bet ļoti liela partija 25% balsu un 25 vietām ir pārstāv opozā, opozīciju, un tie ir sociālisti. Un viņi, protams, ir ar attiecībām uh, Krievijā. Un šāda veida opozīcija padarīs, uh, nu, viņi teikuši, ka viņi integrāciju satracinās līdz pašiem uh, pamatiem. 2005. gadā viņi toreiz varēja iegūt tikai 5% balsu, viņi ir pieņēmušies spēkā. Šķiet, ka viņi jau ar citām partijām šobrīd var apkopot 45,7%, un tas te, nu, šie, šie parlamenta vairākums, tas nozīmē, ka tomēr tāds paties vairākums viņiem nemaz nav. Tas ir kopietnas draudz Eiropas integrācija, un lūdzu apsveriet to, ka es domā, ka jebkura veida turpmāka integrēšanās no Eiropas Savienības un Moldovas eh, puses būtu jānodod referendumam un par to būtu jābalso. Nu, tad tādā gadījumā Lielbritānijas valdībai nekad nav bijis vairākuma, vai ne tā? Jo jums arī tikai 38% Westminsters vairākuma. Ja varbūt es esmu pārprats jūsu britu vēlēšanas sistēmu, tā nu, kungs, varbūt var to man paskaidrot. Nē, nē, nē, nē, priekšādāt jums taisnība, jūs neko nesat pārprats. Leiboristi 32-33% ieguvumi bija vinētāji. Tā ir tā idiosinkrātija, ko mēs piedzīvojam britu sistēmā, bet tik un tā Margaret Thatcher savulaik bija izveidojusi ļoti spēcīgu valdību un arī pamatīgi turējās to, kaut arī bija tikai 42%, tāpēc domāju, ka 45% lielākoties demokrātiskās valstīs, kas izmanto šāda veida sistēmu, tomēr ļoti veselīgs pamatojums um, vēlētāju skaits, kas atbalsta. Bet laikā atbalstu Butikoferu kungu, ka tā nav tāda visatvaroša spoža uzvara um, proeiropieskiem spēkiem, kas līdz ar to atvieglos šo visu atlantisko integrāciju un radīs liberālu demokrātiju. Mana valsts katrā ziņā, un es atkal nevaru nevaru, protams, izteikties Moldavas mm, mm, vārdā mm, tiesību apziņā, bet es zinu, ka mums ir, piemēram, aizliegts ārvalstu valdībām finansēt partijas mūsu valstī. Un jebkura veida pilsoņiem ir jābūt reģistrētiem kā vēlētājiem, tāpēc man uztrauc visi šie centieni, ko atsevišķas valdības, protams, īpaši Krievijas valdība izrāda un vēlas finansēt šīs partijas nu, tādā veidā radot šīs papildus septiņas partijas. Dīvainā kārtā ir sociālisti, piemēram, arī tādās valstīs kā Bulgārija, Moldova, un tad ir labēji ekstrēmisti, piemēram, Francijā, kas arī saņem banku aizdevums no Krievijas bankas, vai tas, nu, nav tāda ļoti tāda ļaundabīga mm, spēle, ko spēlē Krievi, bet lai kāds arī nebūtu. Winston Churchills reiz teica, Vairākums ir viss, kas man vajadzīgs, lai es vadītu valsti, ar vienu, vai, vienu cilvēku vairākumā pietiek. Es tāpēc piekrītu, ka šī valdība ir stabila, mums būtu jāmudina Moldavu tālāk rīkoties atbilstīgi, jāpalīdz tā pēc iespējas lai tā atbalsta tālāk šo valdību, kas, protams, ir tādā ļoti delikātā situācijā. Mums jāpārliecinās, ka Moldovas iedzīvotāji novērtē tās priekšrocības, ko Eiropas Savienības atbalsts tā, dod. Un, ja tie vēlas atgriezties pie šīs tās augtās bijušās padomju savienības, nu, tad viņiem jāsaprot, ka par to nāksies maksāt ļoti daudz, ko jāmaksā būs ar savu personīgo brīvību un ar to, ka viņu valdība vairs nevarēs izdarīt pati savus lēmumus. Uh, Un ja tas ir, ja viņi vēlas šādu valsti, tad, nu, protams, viņi arī to varēs darīt. Jāsaka, tas būtu ļoti, tas būtu sarūktinājums, bet, nu, mums jāturpina paturēt tāds pozitīvs gars, jānodod vēstis Moldovas draugiem, ka mēs viņus atbalstām, un jāsaka viņiem, ka, protams, ir viņi vienmēr laipni gaidīt arī šeit parlamentā, un es līdzekļi atbalsta formā un tirniecības Um, atvieglojumu formā var viņiem palīdz, tikt piešķirti. Un, protams, Piedņestras uh, problēmas atrisināšana arī būtu ļoti pozitīvs uh, solis uz priekšu. Es domāju, ka Putinkungs šobrīd, manuprāt, jau šobrīd uh, taisa plānus par to, kā veidot šo zemes uh, koridoru caur Mariupolu uz Krimu. Un tad, protams, Moldova būs šīs lielās Krievijas stratēģijas daļa. Uh, Es tiešām ceru, ka šīs manas, eh, nu, šie mani paredzējumi tomēr nepiepildīsies. Bueno, ahora sí. Disculpe, señor presidente, le escuché mal. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Eh, Nata kungs saka, es patiesībā neredzu nedz pēc matemātikas spriežot, nedz realitāti vērojot, kādēļ mēs esam tik ļoti apmierināti ar vēlēšanu rezultātiem. Protams, es e, būtu priecīgs, ja Moldova pievienotos Eiropas Savienībai, bet tomēr manām vēlmēm ir jābūt reāla, e, reālām, realitātei pamatotām. 700 tūkstoši e, vēlētāji uh, nobalsoja par liberāļiem, uh, bet jāsaka, ka liel... mēs varam šeit runāt tikai par uzvarējušo koalīciju. Moldova ir valsts, kas ir sašķelta. Ja mēs paskatāmies 40 5 uh, pret 55, tad, protams, leģitīms ir vairākums, bet mēs neesam paskatījušies uz strateģisko aspektu un uh, ar šādu sadalījumu valstī, es domāju, ir visai muļķīgi teikt, ka Moldovā ir plaši atbalstīts viedoklis un vēlme pievienoties Eiropas Savienībai. Šeit neiet runa par to, vai man patīk vai nepatīk iznākums, bet mums ir jāsaprot, ka prokrieviski noskaņotie cilvēki Piedņestrā nebalsoja, un tur dzīvo pusmiljons līdz ar to mēs nevaram teikt, ka šie rezultāti parāda ļoti plašu atbalstu Eiropas integrācijas procesam. Es četrus gadus e, esmu interesējies par Moldovas situāciju, un es neredzu skaidri izteiktu pro-eiropeisku viedokli šeit, un tas arī neatspūgļos patreizējos datos. It īpaši, ja mēs paturam prātā e, šo uh, izšķīrumu prokrieviskais vai proeiropeiskais, jā, tad uh, proeiropeiskais entuziasms Moldovā pastāv, un daudz cilvēki, kas ir proeiropeiski noskaņot, piedalījās šajās vēlēšanās, bet situācija ir līdzīga kā Ukrainā, kur mēs runājam par to, cik proeiropeiski tā bija, kamēr 52% Nē, es atvainojos, ko es saku, bet uh, tā ir taisnība nemaldināsim paši sevi. Paldies! Mrs. Hautala. Yeah, thank you very much. Hautels kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi parlamentārās eh, komitejas priekšsēdētājām Kristijā kungam, bet ja Soltis kungs grib komentēt, eh, man arī tas ir ok. Eh, Kā jūs eh, redzat, kā eh, varētu veidoties tālāk šī savstarpējā uzticības starp Kišiņevu un Tiraspolu, un ko mēs varam darīt, lai veicinātu šādu dialogu, lai panāktu valsts vienotību? Otrs jautājums - kāda ir patreiz tirdzniecības situācija Moldavā? Ir asociācijas līgums no vienas puses, bet no otras puses ir Eirāzijas eh, šī ekonomiskā telpa, uh, Vai Eiropas Savienība dara pietiekami daudz, lai palīdzētu Moldovai, lai tā uzturētu savu tirdzniecības bilanci ar Eiropas Savienību pozitīvu? Paldies! Paldies, Šafhauser kungs, lūdzu! Paldies, priekšsētāja kungs, paldies, ka piešķirt man uzstāšanās laiku. Man pirmā piezīme ir uh, par uh, formulējumu Mēs runājam no vienas puses par uh, eiropeiskajiem spēkiem, kas nozīmē, ka mēs tos gribam pretstatīt uh, citiem spēkiem. Es uh, domāju, ka Savienība meklē mieru, bet mēs šeit norunājam par spēku, par spēku pilotošanu un uh, spēki, uh, prokrieviskie spēki. Uh, Krievija ir Eiropas padomas daļa, uh, Eiropas daļa, un mēs esam tādā uh, situācijā, tādā aizas situācijā, kas neatbilst mūsu vēsturei, kultūrai un leģitimitātei kā Eiropas parlamentam. Mana otra piezīme ir par finansējumu. Par finansējumu. Vai mēs būtu tu tikpat uh, nobaidījušies, ja runātu par ASV finansējumu? tika runāts, ka miljards no ASV tiek dots, lai, lai veicinātu demokrātiju Ukrainā. Jautāsiet Janukoviču kungam, kā viņš ir finansējis savu vēlēšanas, vēlēšanu kampaņu. Nevar pielietot divus standarts. ASV finansējums ir labs un finansējums no citas valsts būtu slikts finansējums. Un mana trešā piezīme. Mana trešā piezīme Mana trešā piezīme par personiskiem uzbrukumiem. Runātājs uh, turpina. Atvainojiet, atvainojiet, manas, man trešā piezīme, mana trešā piezīme par personīgiem uzbrukumiem. Mēs esam starp saucienu nevaram iztulkot, nedzirdam. Nē, priekšstādātāja kunga, nē. Man uzbruka personīgi, un jūsu pienākums ir dot man uh, runas vārdu. Priekšstādātājs, jū, jūsu runas laiks ir jā, uh, beidzies. Priekšsēdētājs, jūs pārsniedzāt sev atvēlēto uh, runāšanas laiku, un es darīju tieši tāpat arī attiecībā uz citiem. Vai es varu turpināt? Thank you. Please. C'est scandaleux. <laughs> Gospod predsednik, hvala za uh, besedo. Uh, to, kar ste govorili, spoštovani kolegi, res je to, kar se je zgodilo na. Paldies, eh, paldies, darbie kolēģi. Tas, kas ir noticis vēlēšana laikā, tam uh, ir. Uh, tāds rezultāts, ka ir plašs vairākums, vairākums no to puses, kas interesējas pār tirdzniecības attiecībām ar ES un Ukrainu. Runātājs saka Ukraina. Tā ir ģeopolitiska nozīme arī attiecībā uz Ukrainu kaimiņu valstīm. Un arī Krievija šeit mēs redzam to ģeostrateģisko nozīmi, kāda ir šai valstī. Un arī to, kā mainās situācija Moldovā. Runātais saka Moldovā. Tātad situācija nemainīsies tik ātri. Ir nozīmīgi redzēt to, kā arī energoizmantošanas kontekstā atkarība ir arī no rietumiem, un tas ietekmē valsti, sabiedrību. Tagad runājot par partijas izslēgšanu un finansējumu, mēs novērotāji mūsu secinājumos esam vēlreiz uz to norādījuši, jo mēs uh, secinājām, ka laika izmē, izvēle, kad par to tika pielēmts, ir problemātiska tieši par to, kurā laikā tas ir. Tātad šie jautājumi ir jānoskaidro. Lai novērstu pilnīgi visas šaubas. Jo rodas tāds iespējas, ka nu vienkārši grib novērst šīs partijas piedalīšanos un uh, um, mēdīju uh, iesaiste ir ļoti nozīmīga, um, plašsaziņas locekļi ir pozitīvi ietekmējuši uh, situācijas attīstību. Daudz, viedokļu daudzveidība ir nozīmīga un nevar to aizvietot uh, ne ar ko citu. Un finansējumam arī ir jābūt tādam, ka neatkarība ir garantēta attiecībā uz politiskām partijām. Tagad sadarbība ar Eiropas Savienību. Tas, protams, ir ilgtermiņa process. Es pats esmu redzējis, kā robežas pastāv un kā tās tiek aizstāvētas un kā arī materiālās robežas ir dažkārt vēl uh, grūtāk um, atcelt nekā um, morālās. Kolēģi atvainojiet, saka priekšsēdētājs, uh, atvainojiet, ka esmu tik uh, skarps, uh, ir ieradušies Bundestāga Eiropas komitejas uh, kolēģi Kiršpām kunga vadībā. Es viņus ļoti sirsnīgi sveicu mūsu sēdē un es gribu um, turpinot. Uh, Eh, diskusiju par nākošo jautājumu, eh, teikt pāris vārdus par Eiropas kaimiņu attiecību politiku. Protams, eh, Moldova ir konkurēt spēja starp tiem spēkiem, kas vēlas atgriezties pie vecās sistēmas un tiem, kas liberālu demokrātiju un tirgus ekonomiku gribas attīstību. Tas notiek tur un tas notiek arī daudzās citās valstīs un redzam, ka mēdījos to, ko Krievija tur dara, un arī tirdzniecības ierobežojumu, ko Krievija jau sistemātiski divus gadus attiecina uz Moldovu. It īpaši cilvēks, kas dzīvo laukos, uh, nostāda sarežģītā situācijā, jo tiek aizliegts, piemēram, ābolu e, eksports un citu. Viņi tiek spiest vienā noteiktā virzienā. Mēs to visu uh, zinām, un mēs zinām arī, ka no Maskavas ļoti daudz līdzekļu nāk, lai finansētu dažas partijas. Un Putins milzīgu plakātu akciju aizsāk un noskaidrs, no kurienes ir nākuši šie līdzekļi, un sākām ir jābūt ļoti skaidrām. Tie jautājumi, ko Bitika Oferkungs uzdeva, mums ir jāskatās, kā mēs varam palīdzēt šajā laikā, palīdzēt spēkiem, kas ir par demokrātiju un tiesisku valstu. Jo šie spēki ir uzvarējuši vēlēšanas, viņiem ir skaidrs vairākums, un līdz ar to ir nu, tāda ļoti laba leģitimācija šādi rīkoties, un attiecīgi to vajadzētu veicināt. Un tā kā viņi ir uzvarējuši vēlēšanās, tad mēs nevaram atkāpties no šīs politikas. Un tiem, kas ir zaudējuši vēlēšanās, mūsu bezdarbības dēļ ļaut uzvarēt. Tātad šāda argumentācija, to es varu ne Nāta kunga, ne citu uh, izpildījumā saprast tie, kas tādas domas izteica. Un līdz ar to es domāju, šie, šajā pozīcijā mums jābūt skaidriem. Tas ir īpašs gadījums kaimiņa attiecību politikā, bet ne atsevišķi gadījums kaimiņa attiecību politikā. Šīs valstis saskars ar dažādām metodēm un par pietņepru runājot, es gribu. Uh, runāt arī par Krīmu, Abhāziju un citām vietām. Tā vienmēr ir viena un tā paša, pati politika - destabilizēt un caur destabilizāciju uh, radīt sliktas ekonomiskās, uh, sliktas ekonomiskos apstākļus un tad uh, secināt, ka tas ir rietumdēļ, rietum partnerdēļ. Un ja mēs šo stratēģiju nesaprotam, tad mums būs problēma kopumā ar. Uh, mieru un brīvību. Un it īpaši arī ar um, to, lai saklabātu mieru un drošību Eiropā. Es esmu ļoti iepriecināts, ka kolēģis Pos ir šeit. Um, Alois Peterle, es atvainojos. Mariopolē mūsu futbola klubs ir uh, uzvarējis mūsu uh, klubs, par kuru, uh, kura fani esam, un tagad būs. Uh, um, ceturdaļfinālā uh, Eiropas kausa izcīņā. Nu, jārunā arī vienmēr ir par prioritātēm. Jā, labi, paldies. Tagad atgriežamies pie uh, citiem jautājumiem. Ja, zunächst, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sākumā, dārgie kolēģi un kolēģis no Eiropas parlamenta, mēs šodien no rīta esam ļoti labprāt pie jums ieradušies pārstāvam Vācu Bundestāga Eiropas lietu komiteju. Un līdz ar to mēs sakojam tādai ļoti labai tradīcijai. Vismaz reizi gadā Briselē tikties un arī tieši kontaktēties ar jums, tāpat arī ar komisijas deputātiem. Papildus visam tam mēs arī kā deputāti esam ļoti bieži Briselē, jo tas ir raksturīgs mūsu komitejai, ka mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas parlamentu deputātiem. Mēs esam vienīgā komiteja Vācu Bundestāgā, kurā 15 eh, Eiropas parlamenta deputāti ir, lai garantētu šo uh, Eiropas politikas uh, patieso saķeri. Runājot par uh, tematu, un tas tiešām ir nu, tāds ideāls temata turpinājums par austrumu partnerību. Es gribu teikt, ka arī mūsu Vācu bundestāgā tas ļoti nodarbina Mēs kā Eiropas lietu komiteja tādā veidā ar šiem jautājumiem strādājam, kā austram partnerības jautājumu un ir tīpaši notikumu Ukrainā ir praktiski katrā komitejas darba kārtībā iekļauti. Arī augsta ranga viesi Wolfgangs Išingers, Minhenes drošības konferences priekšsādātājs viesājās mūsu darba sēdē, pirms tam mūsu federālā kanclera Angela Merkele, un mēs esam arī tādā ciešā kontaktā ar pārdomu grupām, un šādā veidā mēs, protams, arī rodam mūsu politisko konsultāciju aptvērumu paplašinājumu. Esmu ļoti pat pateicīgs par to, ka šodien no rītā varam kopā turpināt šīs diskusijas. Diskusijas var turpināties, jo, protams, to valstu liktenis, kas ir bijuši austrumu partnerībā un aizvien vēl ir, tas mums nav vienaldzīgs. Nu, paraudzīsimies atpakaļ. Tās bija sešas valstis kopā, trīs ir palikušas uh, - Gruzija, Ukraina un Moldovas republika, un visas uh, trīs uh, ir uh, vienots vienā uh, noteiktā veidā. Uh, tā sauktais uh, iesaldētais konflikts, ko ir uh, Krievija izraizījusi un ko uztur. Uh, tas ir raksturīgs šīm valstīm vai nu 5 plus uh, 3 saruna formātā Moldovas uh, kontekstā. Uh, progress ir ļoti lēns uh, par Piednestriju, uh, Dienvidosetiju, runājot par Grūziju, vai tagad uh, radītais konflikts, uh, proti uh, Krimas pusāls uh, invāzija un uh, Ukrainas austrumos. Mm -hmm viss tas, viss par to, visu to nevaram būt vienaldzīgi, jo šīs valsts grib tikai vienu. Dalīt ar mums to, ko mēs dāvām savā starpā daudzu gadsimtu laikā Eiropas vērtības miers, demokrātija, taisnīgums, tiesiska valsts un sociālās labklājības izveide. Tā tēļ Krievijas agresija ir arī agresija pret mūsu vērtībām. Un jau šī iemesla dēļ šīs valsts ir pelnījušas solidaritāti, bet tāpat arī esam ļoti ieinteresēti, lai pie Eiropas Savienības ārējām robežām būtu stabilitāte. Tādēļ Austrum partnerība ir uh, Eiropas kaimiņu attiecību politikas būtisks elements. Mēs nedrīkstam aizmirst notikums, kas ir Āfrikas ziemeļos šeit no Arābu pavasara. Nu, vismaz daudzās valstīs ir izveidojies Arābu rudens vai pat Arābu ziema. Šeit ir aktīvi jāstrādā, tādēļ, dargais kolēģi Elmār Brok, esmu ļoti iepriecināts, kā ar komiteju kopā. Uh, Nu, kā jau teicu, varam viesoties šeit pie jums un būšu, būšu ļoti iepriecināts, ja mēs veiksmīgi diskutēsim. Par procedūru runājot, jāsaka, ka pēc taviem ievadvārdiem, dārgais Elmār, atsevišķo frakciju runātājus aicināsim uzstāties ik pa pārim un pēc tam par to runāsim. Un es patreiz es došu runātājiem uzstāšanās laiku divu minūšu garumā. Es eh, zinu, ka Eiropas parlamentā parasti tās ir trīs minūtes, bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr aprobežoties ar šīm divām, lai dotu iespēju izteikties. Um, tiem, kur vēlas. Eh, vēlreiz liels paldies par šo iespēju eh, izvērst šīs debatas. Es nevēlos um, teikt garu runu, saka priekšsēdētājs, bet varbūt uh, es varētu ierosināt sakojošo. Tātad uh, mums ir arī komisijas pārstāve, un uh, varbūt viņa varētu mums tiešām pavisam īsumā apmēram piecās minūtēs pastāstīt par to, ko padarījusi atbalsta grupa Ukrainā, un tas varētu būt labs eh, pamats mūsu tālākajām diskusijām. Paldies, paldies arī par uzaicinājumu, jo tas mums ir liels gods būt šeit un runāt eh, Bundestāga vārdā. Un eh, jūs jau zinat, ka parlamentā vēlēšanas Ukrainā 26. oktobrī iezīmēja būtisku soli un vēlmi um, nodrošināt uh, Ukrainas konsolidāciju un virzību uz Eiropu. Tagad uh, Ukrainas atbalstam ir nepieciešams starptautiskās sabiedrības atbalsts un vienotība. Jaunā rada, jaunais parlaments un jaunā valdība uh, tām ir jārealizē ļoti nepieciešamās politiskās un uh, ekonomiskās reformas, un mēs ar viņiem ļoti cieši sadarbosimies uh, uh, konstitucionālās reformas sakarā, decentralizācijas sakarā, tiesu sistēmas reformas sakarā, cīņā pret korupciju, kā arī stiprinot viņu administratīvo kapacitāti. Ar šīm politiskajām pārmaiņām tagad Ukraina ir nonākusi pilnīgi jaunā situācijā. Jaunajai koalīcijai un parlamentām ir jānodrošina reformu īstenošana. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, lai viņi rīkotos nekavējoties. Gribu informēt par jaunākajiem notikumiem šai sakarā. Šodien valdība uh, ir devusies uz rādu, uz parlamentu, lai iepazīstinātu ar savu rīcības programmu. Mūsu tāds provizoriskais vērtējums ir, ka šī programma atbilst iepriekš veiktajam, formulējot nacionālo reformu stratēģiju, tā arī saskana ar koalīcijas līgumu, un tas Um, nozīmē arī, ka Ukraina ir gatava pildīt savas saistības, kas paredzētas asociācijas līgumā. Šī programma koncentrējas uz jomām, kur ir nepieciešama steidzama rīcība, tātad sistēmiskās izmaiņas, ko es jau iepriekš pieminēju, un tā fokusējas arī uz ekonomikas stabilizāciju un atjaunotni, kā arī tiesiskuma nodrošināšanu. Es domāju, ka mums Ukrainai, tās valdībai un parlamentam ir jādod iespēja strādāt. Grūti pateikt, kā notikumi attīstīsies tālāk. Es gribētu redzēt lielāku skaidrību attiecībā uz īstenošanas struktūrām. Mēs redzām, ka ir jauni ministri, uh, varētu mainīties uh, valsts sekretāru sastāvs, uh, jo daudz no viņiem ir atbildīgi tieši par Eiropas integrācijas jautājumiem. Un valdība strādā arī pie nacionālo reformu stratēģijas laika posmam no 2015. līdz 2017. gadam. Mēs ceram, ka šī reforma stratēģija tiks apstiprināta decembrī vai janvāri pašā sākumā. Šī stratēģija ir ļoti svarīga arī Ukrainas sabiedrībai, jo valdībai ir jārīkojas caurskatāmi ar skaidri noteiktiem mērķiem un tas arī ir nepieciešams starptautiskajai sabiedrībai. Šī stratēģija tai ir jābūt konkrētākai nekā valdības eh, programma, kas tiek eh, prezentēta šodien parlamentā, jo šī programma ir ļoti vispārīgs dokuments, īsts tikai uz sešām lapspusēm, un mēs gribētu lielāku precizitāti par konkrēti veicamajiem pasākumiem. Es domāju, ka panākumi lielā mērā ir atkarīgi no politiskās vēlmes, gribas un apņēmības un nešaubīgi Eiropas parlamenta darbs un atbalsts, ko viņi varētu saņemt no jums, ir ļoti svarīgi, lai iedrošinātu Ukrainas valdību realizēt nepieciešamās reformas. Mūsu darbā galvenais vārds ir piederības sajūta. Mēs gribam, lai Ukrainas valdībai tāda būtu, sniedzot viņiem palīdzību un padomus, bet Ukrainas valdība ir tā, kurai uh, ir nepieciešams realizēt šo reformu stratēģiju. Paldies! Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Dažas vispārīgas piezīmes par šo jautājumu. Parlaments drīz sāks strādāt pie ziņojuma par kaimiņu valstu politikas pārskatīšanu. Man ir gods, prieks un tā atbildība būt ziņojumu sagatavotājiem par šo jautājumu. Es domāju, ka, lai arī iepriekšējais ziņojums tika sagatavots tikai pirms trim gadiem, tad ir notikušas būtiskas izmaiņas mūsu kaimiņu valstīs uh, Gan dienvidos, gan arī mēs novērojam krīzi austrumos. Un šo triju gadu laikā pieredzētajam vajadzētu kļūt mums par mācību. Mums ir jāsaprot, ka šāda krīze vai maza vai liela mēroga noteikti turpināsies un atkārtosies arī nākotnē. Mums ir jābūt realistiskākiem, vērtējot mūsu rīcību politiku un tās situācijas, kas varētu attīstīties, ņemot vērā to pieredzi, ko esam guvuši šo trīs gadu laikā. Varbūt pirms tam mēs bijām nedaudz eh, pārmēru optimistiski. Mums eh, šajā ziņojumā ir jāņem vērā arī kaimiņu valstu politikas konteksts, Šai rīcību politikai ir jābūt ar ilgtermiņa mērķiem, kas ir caurskatāmi un skaidri. Tāpat mums ir nepieciešams tāds rīcība politikas instruments kaimiņu valstīm, kas sakrīt ar rīcību politikas mērķiem un otrādi. Tam ir jābūt instrumentam, kas varētu efektīvi atbalstīt mūsu politiku šajā reģionā. Kaimiņu valstu politikas pārskatā mēs konstatējām, ka šīs izmaiņas vairāk ir saistītas ar demokrātijas attīstību un partnerības eh, dinamiku, bet es saku, mums ir jābūt realistiskākiem, risinot šo jautājumu, un mums ir vairāk jādomā par drošību, tirdzniec, eh, enerģētikas tirdzniecību un imigrāciju. Paldies! Paldies, tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Un vispirms Mihails Štubgens. Jā, vielen dank. Jā, paldies, priekšsēdētājkungs. Mēs arī esam ļoti gandarīgi Kristīgo demokrātu savienības un frakcijas deputāti, ka varam šeit diskutēt ar jums par aktuālajām Eiropas kaimiņu attiecību politikas tēmām. Es domāju, ka arī mums tas ir ļoti nozīmīgi uzzināt, kādā virzienā jūs virzat jūsu domas, runājot par Eiropas kaimiņu attiecību politiku un tās izveidu. Man ir īsrunas laiks, tad runāšu par divām lietām. Pirmkārt, lai arī valstis pašas nav vainījušas un ES nav pie tā vainība, bet Eiropas kaimiņa attiecība politika formulēta 2009. gadā nav bijusi īpaši veiksmīga. Tam ir dažādi iemesli. Ļoti daudz tas ir saistīts ar Krievijas ietekmi, Krievijas savām interesēm. Uh, tajās valstīs, kurām būtu jābūt Eiropas kaimiņu attiecību politikas valstīm, bet ir nozīmīgi konstatēt, kāda ir mūsu ievirza un kā mēs veidojam Eiropas kaimiņu attiecību politiku un kur mēs esam kļūdījušies. Vienu punktu pievienošu, tas man liekas būtisks. Neatkarīgi no tā, ka es domāju, ka Krievijas rīcība Ukrainā ir absolūti ne akceptējam. Tomēr ceļš, kā Eiropa vēlējās ātri noslēgt asociācijas nolīgumu, kad Ukraina pat nemaz nebija gatava to pieņemt un īstenot. Es domāju, ka tas nebija pareizs ceļš. Mums nozīmīga orientācija ir, un arī runājot par komisiju, ir tas, kā mēs nākotnē Eiropas kaimiņattiecību politiku varam labāk īstenot. Tas ir ļoti nozīmīgi, un arī pašu atbildību šajās valstīs to jāstiprina, un progress uh, ir saistīts ar konkrētu progresu. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Ļoti nozīmīgi ir arī tas, lai, mums, lai mēs uz to virzītos, jo man liekas, ka Eiropas kaimiņa attiecību valstis, tās nav valsts, kas ātrāk ilgtermiņā varētu kļūt par ES dalībvalstīm. To nevar izslēgt no mūsu puses, nē, ir paudzes pēc tam, bet es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai šīm valstīm būtu progress tirdzniecības muitas, pētniecības sadarbības jautājumos un citos Norvēģijas modelis, kas ir pilnīgi cita iemesla dēļ radies, lai arī tā nav ES valsts un ko var darīt? Un kāds piedāvājums būs? Un kādi īstermiņa panākumi būs? Un kā mēs varam tuvināt šo sadarbību ar ES? Paldies! Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Tautas partijas vārdā Gālerkungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man liekas, ka ļoti nozīmīgi ka mēs dialogā ar mūsu nacionālajiem kolēģiem paliekam. Un šajā izšķirīgajā jautājumā, kā mēs Ukrainas krīzes kontekstā runājam, mums jābūt vienotiem analīzē un vienotiem pasākumā, ka, pasākumos un vārdos, ka mēs ļoti skaidri parādam Krievijai, ka tas nav tā akceptējams un ka mēs sagaidam, ka Krievija atgriežas uz starptautisko tiesību ceļa. Uh, Runājot par to, kā mēs konkrēti varam palīdzēt Ukrainai, šeit es domāju par to, ko tikko pieminēja komisijas pārstāve, ka mm, ar ekspertiem un arī ar ekspertīzi, ar tām zināšanām, kādas mums ir, mēs, mums jābūt ļoti skaidri klāt, un tiem, kas politiski to vēlas, mēs varam tiem palīdzēt īstenot to, kas ir nozīmīgs. Varam sākt dažādās jomās, nu praktiski viss ir svarīgi. Un viena no jomām, kas ir ļoti nozīmīga šai sakarā, ir, piemēram, kopīgais iekšējās drošības jautājums šādā izpratnē un arī Maidana aktivistu izpratnē, kas ir uh, parlamentā dažādās pārtējās aptuveni 40 personas, kas bijušas ļoti aktīvas. Nu, nekas nav noticis. Uh, Uh, notikušā izvērtēšanā vecās struktūras vēl uh, strādā. Es domāju, ka šeit mums jāpalīdz, lai drošības sektora uh, reforma iekšējās drošības jomā notiktu, jo kolēģi um, saskars ar tādu sajūtu, ka nu, visur ir vēl vecie spēki. Un visā citā es domāju, ka līdz pat spēkā stāšanās brīdim. Uh, kad līgums stāsies spēkā par, uz gadu, tas ir atlikts, un konkrēti mums jārunā par tām lietām, arī daļai ar Krieviju, kas tehniski varbūt ir jāatrisina un kas varētu labāk tikt īstenots, bet nevar būt nekādas šaubas par to, ka visa šī līguma substancē jāstājas spēkā, lai mēs varētu, varētu to īstenot ar, ar Ukraini. Un mēs esam atcēluši muitas nodokļus un jāskatās, kur mēs varam vēl virzīties uz priekšu citās jomās. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es esmu iepriecināts par to, ka mēs diskutējam par šo tēmatu kopā. Paldies! Es domāju, ka iepriekšējie runātāji jau teica, ka kaimiņa attiecību politikā, raugoties uz uh, to, ir bijušas kļūdas arī. Nu, ne tikai valstīs, kurās kaimiņa attiecību politika ir piedāvāta, bet arī ES institūcija kļūdas. Ja mēs visu laiku austrumu kaimiņiem stāsta pasaka par dalību nevēloties to konkrēti arī piešķirt, tad tas var novēt pie tā, ka rodas um, nepareizas, nu, te nepareizas sagā, tādas tā kā gaidas. Mums ir jābūt daudz skaidrākai austrumu partnerībai, vērstai uz to, uh, lai kaimiņa attiecības radītu, līgums noslēgt, asociācijas nolīgums, bet uh, tam nav obligāti jātiek turpinātam uh, ar īs uh, termiņa uh, iestāja ES, jo mēs tieši zinām no austrum partnerības, par ko gribu atteikties, attiecīgi runāt, un pēc tam, protams, runāsim arī par vidusjūras telpu, ka lielākā austrum partnerības daļa ir tālu no tā izpildīt noteiktos kritērijus. Un ļoti atzinīgi vērtēja 1. aprīļa Veimārs Austrum ārlietu ministra paziņojumu, kas dažos punktos ir skaidri noteikuši, kā viņu skatījumā jaunā kaimiņa attiecība politika varētu izskatīties. Un tā tiks ļoti skaidri, tā būs ļoti skaidri redzama. Ka cilvēkiem jādod labums no kaimiņa attiecību politikas, no ikdienas kaimiņa attiecību politikā, tad ES. Es kā mērķis, nu varbūt nebūs tik ļoti priekšplānā. Un, protams, ir eh, jārunā arī par to, kā jau komisijas eh, pārstāve teica, it īpaši palīdzība tiesiskuma radīšanā. Un tas nozīmē ne, ne tikai korupcijas apkarošanu manā izpratnē, tas ir saistīts arī ar oligarhu sistēmas izmē, izmaiņas, it īpaši Austrum partnerības valstīs, tas jautājums ir aktuāls. Un Mogherini uh, kundze būs atbildīga par šo politiku, esmu to vērtēju ļoti atzinīgi, un uh, kopā ar Hāna kungu uh, ļoti ceru, ka šajā jomā viņai izdosies panākt progresi. Un uh, varam prasīt arī, lai lokālā un reģionālā līmeņa iesaist ir plašāka, jo arī šeit. Uh, papildus visam tam ļoti normāli ikdienā piedzīvotās kaimiņa attiecības daudz labāk var tikt prakticētas. Paldies! Uh, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Nu, man viena lieta sakāma. Lai arī reģionālā kaimiņa attiecību politika pilnīgi noteikti ir veiksmīga, bet ir arī zināms kļūdas piedzīvotas, un tāpēc nepieciešams, lai mēs vienmēr alaž pārskatītu to, ko mēs darām es domāju, ka vajadzētu skatīties ne tikai uz reģionālo līmeni, bet meklēt arī kaut kādu kopsaucēju starp eh, valstīm un varbūt arī iedzināties katras konkrētās valsts situācijā, skatoties, kas īsti tā ir vajadzīgs. Nu, piemēram, manā reģionā um, redzam, ka lūk, Ēģiptē, piemēram, no vienas puses runa ir par stabilitāti, bet redzam, cik liels skaitējums tiek nodarīts demokrātiskajam procesam. Uh, Un pat Mubaraka laikā noziegums pastrādājušie šobrīd atkal tiek mm, laisti brīvībā. Lībijā tāpat, piemēram, pastāv draudi, ka tā kā valsts sagrūs, visa šī valsts sistēma sagrūs, tur ir vajadzīgi milzīgi resursi. Mēs jau redzējām, kādu skaitējumus nodara tādas organizācijas kā ISIS. Nu, šāda Lībija, kā ar visām sabrukšajām valsts struktūrām, var tādējādi ciest vēl vairāk. Uh, Tāpēc mums jāņem vērā šī drošības puse kopējā vienādojumā. Un jāskatās, kādas tad ir mūsu intereses par katru konkrēto valsti un kādu veidu pasākumus tad mums jāinteresē, lai jāizteno, lai šīs intereses īstenotu. Jā, vielen dank, uh, Herr Vorsitzender. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs ir runāts par daudzām eh, un ir runā, lietām runāts arī par kļūdām. Es domāju, ka pamata kļūda attiecībā uz Ukrainu un Moldovu ir tā, ka ja valsts, kurā aptuveni puse orientējas uz ES eh, e un otra puse uz Krieviju, kad nostāda alternatīvas priekšā un tā eh, ir. Uh, tas ir sākuma punkts pat laba nesošai krīzei. Šī, as, šis asociācijas nolīgums, kas bija jāpieņem pagājušā gada beigās novembrī viņā, mēs redzējām, kāda bija attīstība Ukrainā. Un es domāju, ka tā jābūt būtiskākai mācībai arī attiecībā uz to, kas tagad Moldovā būs. Ja tika runāts par oligarhiem Ukrainā. Es šogad Sešas reizes uh, tur biju, un mans iespējas ir tāds, ka attiecībā uz to nekas nav mainījies. Ukraina ir valsts, kurā ir dažas ļoti balgātas ģimenes, tā saktie oligārhi, kas 90. gados īpašumu ir sagrābuši un tieši kontrolē politiku, ne, Vienā citā Eiropas valstī tas nav tik skaidrs. Un tad viņi kontrolē visu politiku, un ja mēs vēlamies palīdzēt Ukrainai, tad asociācijas nolīguma pieņemšana jāsaist ar noteiktu politiku pret oligarhiem. Un tā sautais lustrācijas likums, kas tiks pieņemts Ukrainai. Mans vērtējums ir tāds, ka tā kā tas ir sastādīts, tas ir pret tiesisku valstu un vienu ierēdni nomainīs ar citu. Un pavisam īsi par Moldovu, par vēlēšanām mm, Vācijā mēs runājām komitejā par uh, arī par Rumāniju, jo ārvalstu rumāņi nevarēja piedalīties vēlēšanās atbilstoši un vienlaikus. Pēdējais teikums, mēs to pašu Moldovā esam piedzīvojuši, kur daudzi cilvēki, kas bija Krievijā, nevarēja tur vēlēt, un trīs dienas pirms vēlēšanām partija tika svītrot no saraksta, kas sasniedz 15% aptaujās. Nu šeit vajadzētu pielietot viens un tos pašus standartus. The floor is yours. Uh, thank you very much, uh, Mr. Paldies, priekšsādātāji. 12 gadus strādāju šai komitejā, esmu bijis arī parlamenta referents, gan strādājot pie sākotnējā kopējā ziņojuma, es toreiz biju vienīgais autors, kas strādāja pie kaimiņattiecību politikas, un pēc tam strādāju pie austrumu dimensijas aspektiem šai kopējā ziņojumā, tāpēc jāsaka, ka droši vien esmu gūst gan daudz pieredzes pie, strādājot pie šīs politikas. Šis e, kaimiņu attiecību politikas modelis, kur viens risinājums der visiem, joprojām ir ļoti apšaubāms, jo jāsaka, politika tāpat laikā gadu gaitā ir attīstījusies un pamazām sāk atspoguļot arī šīs atšķirības un domstarpības starp dalībvalstīm, piemēram, 49. pantā par ES dalību valstu un potenciālo kandidātu valsts status piešķiršanu redzam, ka tas ir Ehm, atšķirīgi, un, protams, ka savukārt austrumā, Ziemeļāfrikas valsts uz to it kā pat nu, nav tiesīgas, bet Arvien vairāk pievēršamies tādiem jautājumiem, kā demokrātija, pārskatāmība, cilvēku tiesības pazām tā kļūst par tādu savstarpēji saskaņotu politiku, neskatoties uz to, eh, kāda ir konkrētā kaimiņattiecības politikas valsts. Eiropas Savienība tāpat laikā jāsaka, nu, tika pārsteigta nesagatavota no Putina puses. Ja skatāmies uz viņu sākotnējām runām pirms desmit gadiem, viņš toreiz skaidri un gaiši teica, kādas ir viņa ambīcijas. Bet jāsaka, tā bija tāda retorika, ko mēs neņēmām vērā. Mm, Viņš vēlas atjaunot šo jautas tipa ietekmes zonu un padomu savienības uh, struktūru, un tagad lūk šī Eirāzijas ekonomiskā savienība jaunais projekts. Putina jaunā revanšēšanās paradigma pilnīgi noteikti ir pretrunā visām starptautiskajām tiesību normām, principiem, kas pieņemti pēc Helsinku procesa, un Krievijas militārā agresija un pilnīgs respekta trūkums pret atsevišķu valstu teritoriālu nedalāmību, kā piemēram Grūzijas teritoriālo nedalāmību, ir vienkārši apšausminoša. Apša 28 hm, dalībvalstis hm, ļoti, nu, ar lielām grūtībām spēja vienoties par sankcijām pret Maskavu. Mana grupa EKR šobrīd vēlas, lai protokolā tik iekļaut pateicības vārdi par to, cik negaidīti spēcīgu, striktu attieksmi izvēlējās pieņemt Bundestāks un kanclera Merkele Berlīnā, tādējādi iestājoties par mm, cilvēku tiesībām un par tādām valstīm kā Ukrainas tiesības noteikt savu ģeopolitisko nākotni neatkarīgi no ārējas piedienu, ko mēs šobrīd ļoti labi redzam mm, no Krievijas puses šai Donbas kontekstā un tā tālāk. Tātad paldies vācu politiķiem un paldies Merkels kundzei. Yeah, so like to... Liels paldies! Gribu vairāk pietuvoties šim jautājumam par nākotnes austrumu partnerības struktūras eh, formu. Mums jārod ir cita veida ietvars, eh, citādāks tāds, kas tāpat laikā ir spēcīgs instruments arī turpmākajos gados. Paplašināšanās procedūra šobrīd ne, nefunkcionēs, tāpēc, ka tās vienkārši nav. Uh, Un arī Norvēģijas gadījumā, piemēram, bija šāda paplašanās procedūra, bet ar vienkārši citu gala rezultātu. Mums jānonāk beig beigās pie punkta, lai mēs atrastu, nu, Kopenhāgenes kritēriju nākamo versiju, tātad nākamo paudzi gandrīz. Uh, Mums ir jānoskaidro arī strateģiskie mērķi, ko mēs vēlamies. Demokrātiski panākt austrumu partnerību ir jāveido tādējādi, lai tā atbilstu tālākās attīstības plāniem, un austrumu partnerību nedrīkst aizstāt valstu iespēju, nu, politiskas gribas uh, gadījumā uh, šīm valstīm līdzdarboties citos veidos. Turklāt kopš 2004. gada esam piedzīvojuši, ka Kremlis faktiski veido tādu kā sistēmisku struktūru. Arī Ukrainā Kremlis centās nostiprināt uz Maskavu orientētu sistēmu tur, un viņiem tas neizdevās. Tagad ir mūsu kārta. Uh, mūsu kārta palīdzēt šai valstī, veikt reformas un veidot tādu sistēmu, kas atbilst mūsu vērtībām. Un šī mana jautājuma galvenā, manuprāt, galvenais ir cīnīties pret korumpētību. Korupcija šobrīd ir tieši tas iemesls, kāpēc Maskava var tik viegli iesaistīties valstiskajos procesos Ukrainā. Mums ir ļoti cieši jāstrādā šo valstu, jo ja Kremlis nāks pie mums vēlēs kārtotēt kaut kādus darījumus, tad mēs nedrīkstam aizmirst par Krimu. Un ja mēs cieši paskatāmies uz Kremļa rīcību, tad tas tiešām ir kā tāds eh, slepenais spēks Ukrainā. Nedrīkstam viņam ļaut apdraudēt šīs reformas. Jo politiskā sistēma Ukrainā eh, nedrīkst būt tāda, kas ir pārāk vāja attiecībā uz Krieviju. Mums ir jāmaina šī korupcijas situācija tā, lai Maskavai ir krietni mazāk ietekme uh, protams, arī mūsu sabiedrībā jādara tieši tas pats. Thank you, Jane. Let me to welcome uh, our German colleagues. Paldies, priekšsētāji. Gribu sveikt mūsu vācu kolēģis Eiropas parlamentā, un mēs noteikti ļoti labprāt ar jums sadarbosimies šajā jautājumā, un man ir arī e, jautājumi, ko es vēlētos uzdot Kiržbām kungam vēlāk. Protams, mēs varam vainot e, Austrum partnerības valsts par to, ka tajās ir oligarhi, kur ietekmē šo valstu ekonomiku un politiku, bet kurš oligarhi ņem naudu? Kur viņi tur šo naudu? paraudzīsimies paši uz sevi, spogulī paskatīsimies. Kuras valstis saņem oligārhu naudu, kurās bankās stāv šī oligārhu nauda, ne jau Krievijas bankās? Vismaz lielākā daļa tiek turētas rietumbankās. Tā kā būsim godīgi runājot par šo jautājumu, bet ir arī labās ziņas arī par Ukrainu. Šo, eh, šajā valstī Korupcija bija ļoti spēcīga, bet labās ziņas ir tās, ka Ukraina bija gatava uzņemt eh, pie sevis eh, iepriekšējo komisāru Šemetas kungu, kurš tagad ir augsta amatpersona, kas atbildīga par cīņu pret korupciju un tad viņa pienākums būtu izvērtēt biznesa darījums un valsts iepirkuma procedūru Ukrainā. Tās ir labās ziņas. Ukraina ir atvērusies un ir gatava sadarboties ar Eiropas Savienību šādā veidā, un es domāju, tas ir ļoti labs piemērs. Visbeidzot. Enerģētika un energoresursi joprojām ir jebkuras Eiropas uh, politikas līnijas svarīgs elements, un es gribētu lūgt uh, Kiržbaum kungam padomāt, cik gatava Vācija ir uh, pievienoties enerģijas savienībai un pavaicāt arī val, kaimiņu valstīm, kam ir šī asociācijas nolīguma, ievērot šīs prasības, jo Šie jautājumi noteikti būs jārisina, tad tie būs jārisina individuāli. Visbeidzot, es augstu vērtēju Vācijas gatavību turpināt uzturēt sankcijas, jo tas ir vienīgais un reālais ierocis pret uh, eventuāli tālāko agresiju Ukrainā. Un šīs sankcijas ir jāsaglabā tik ilgi, kamēr nebūs pilnībā izpildīti Mīnskas nolīguma nosacījumi un kamēr no Ukrainas netiks izvests Krievijas karaspēks. Uh, un kad uh, Krievijas un, robežas, uh, un Krievijas un Ukrainas robežu kontrolēs Krievijas un Ukrainas robežu sargi, nevis separātisti. Paldies! Paldies! Arī es eh, gribētu sākt ar tām kļūdām, kuras varbūt esam mm, sākuši un pieminēt divas. Pirmais, mēs pārāk ilgi aizvērām acis uz to, ko Krievijas federācija ļoti skaidri grib - puferzonu tās tuvumā. Un tas ir Brežņeva doktrīnas um, vienkārši jauns izpildījums. Un es domāju, ka tām valstīm, kuras tas skar, ļoti skaidrs jāparāda perspektīvas, jo, uh, kolēģi Hunko, jūs uh, sakat, ka puse mm, iedzīvotāji ir prokrieviski uh, orientēti. Mēs bijām kopā Odesā, novērojot vēlēšanas pilsētā, kurā gandrīz visi runā krieviski. Un, uh, Um, mūsu pavadošās personās uh, teica, ka viņi ir lepni krieviski runājoši uh, Ukrainas iedzīvotāji, kuru uh, pārvaldības centri ir Ukraina. Un um, tie, kas vēlas Krievijas pieviena, orientācija, tie ir vecāka gada gājuma padomju nostalģiski cilvēki. Un otrs, Krieva propagandas uh, ietekme šajās valstīs nav pietiekami novērēta, jo um, šī um, propaganda mēģina dalīt sabiedrību ar vienīgu mērķi to destabilizēt. Šo destabilizācijas mēģinājumu mums tam jāpratojas ar ko, proti parādot ļoti skaidras perspektīvas. Un uh, ļoti svarīgi ir atšķirības starp Eiropas perspektīvu, uh, mēs runājam šeit par asociācijas nolīgumu un ES. Uh, iestājas perspektīvu, kas ar to nav jāsajauca. Un ļoti skaidri jāsaka, nedrīkst būt automātisma Eiropas perspektīvā, to nedrīkst tā interpretēt, bet tā nedrīkst tikt arī izslēgta, jo šīm valstīm ir nepieciešams motivācijas motors atbilstošām reformām. Paldies! Ja. Um. Tātad kreiso pārstāvu Lēzina kundze. Jā, es pārstāvu GOE NGL frakciju Eiropas parlamentā un liekas, ka esam vienoti. Runājot par to, ka ES kaimiņa attiecība politika nu, nevar tikt apzīmēta kā veiksmes projekts par Ukrainu, Austrum partnerību runājot, jāsaka, ka secinājumi ir diezgan vienkārši. Krievija ir pie vainas un jāizsaka spiediens uz, jāizveic spiediens uz Krieviju, tad viss būs citādāk. Tādēļ gribu, nu, tā vispārīgi runāt par kaimiņu attiecību politiku, lai nesakot šim vienpusējiem viedoklim uzņēmumi, kas bez aizsarga mehānismiem konkurē ar rietumu uzņēmējiem tirgos, viņi vienkārši to nespēja. Un šie jautājumi ar tiem jānodarbojas sarunāt par Ukrainu un par asociācijas nolīgumu īstenošanu. Rezultāti, kādi ir dienvidu partnerības ietvaros, es domāju, ka tas ir skaidrs dienvidu partnerības valstīm. Uh, Tirtniecības bilances deficīts ar 2008 un 2010 gadu ir pieaudzis no 35 miljoniem uz 20,4 miljardiem eiro. Un līdz ar to uh, nabadzība ir uh, arābu uh, sacelšanās uh, iemesls. Nu, nevar teikt, ka Krievi ir pie vainas visam. Tagad kā būs Ukrainā? Uh, Ukrainā jau tagad ir problēmas ar uh, Pasaules bankas un uh, Pasaules monetārā fonda noteikumu izpildi. Kā tas tiks veicināts, uh, jautājums par algām, pensijām un citi. Un mēs zinām, ka arī bez Krievijas uh, ietekmes, nu tā ciniski runājot, dalot uh, valsti. Uh, un nabadzību, tas noved pie labajā ekstrēmisma. Un visi šie jautājumi netiek diskutēti šeit komitejā, šeit eh, runiet tikai par turpināšanu, mm, kā bijis Dienvidu patranībā un citās pat, partnerības jomās ir nepieciešama cita, cits domāšanas veids. Paldies! Bergman, sociāldemokrāti. Sociāldemokrāti. Tagad. Uh, Arī es gribu teikt paldies par to, ka varam diskutēt ar kolēģiem Eiropas parlamentā. Mans vērtējums ir Dienvidu partnerības jā, laukā partnerība ar Ziemeļāfrikas valstīm, un es no Vācijas esmu, esmu Vidusjūras parlamentārās asamblējas dalībnieks. Ļoti interesants sēdes mums noteikti kultūra, politika, enerģija un vidas jautājumi un citi jautājumi tiek diskutēti. Un tieši šobrīd es gribu teikt, ka priekšsēdētājs teica par arābu pavasaru runājot, ka mēs nonākam pie arābu pa rudens, bet ir arī pozitīva attīstība Ziemeļā Afrikā. Es, piemēram, domāju par Tunisiju. Vēlēšanas Tunisijā parādīja, ka ir arī cits ceļš un ka mēs varam virzīties uz priekšu. Līdz ar to gribētu uzsvērt, ka šī kaimiņa attiecība politika Ziemeļāfrikas valstīs, tai jāpievērš lielāka uzmanība, nepietiek ar to, ka tā sauktais Barcelonas process ir tādā pabērnu lomā. Mums ir intensīvāk ar šiem jautājumiem jāstrādā un vidusjūra ir migrācijas jautājums karta un gribu aicināt gan ES dalību valstīs, gan arī Eiropas parlamentā ar šiem jautājumiem plašāk strādāt. Paldies! Thank you, Chair. Uh, first of all... Priekšsēdētāji, paldies! Pirmam kārtām gribu teikt paldies par šī pasākuma organizēšanu ar afetu un bundestāgu kopēju piedalīšanos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un turklāt gribētu arī nolikt galvu Vācijas bundestāga priekšā par to, ka viņiem izdevās uzturēt sankciju režīmu. Tas ir ļoti svarīgi šai izšķirīgajā brīdī. Un tas viss varēja sajiet pavisam greizi, ja jūs to nebūtu izdarījuši. Tāpēc tiešām to vērtēju atzinīgi. Vispārīgāk runājot par austrumu kaimiņu attiecību politiku un kaimiņu attiecību politiku kopumā, mēs redzam, ka esam nonākuši krustcelēs. Vecās politikas, nu, mēs, protams, varam cīdēties par to, cik veiksmīgs tās bijis, bet tās vairs nav iespējams turpināt pašaizējā formā. Esam krustcelēs un tiešām mums priekšā ir pavisam vienkārši izvēle. Mēs varam vainu pateikt, ka beigu beigās mēs vēlamies ilgtermiņa sistēmu, tādu politikas sistēmu, kas noved pie līdzdalības um, Eiropas Savienībā, jeb mēs uzreiz atzīstam, ka tā jābūt ir kādā pavisam citai politikai, citam ietveram, uh, kas attiecas uz dažādām, eh, dažādiem reģioniem pie Eiropas Savienības robežām. Ļaunākais, ko varam darīt, ir vienkārši teikt, ka atbalstām vienu, bet pēc tam rīkoties citādi. Tas ir ļaunākais. Tāpēc tikko esam pieņemuši skaidru lēmumu, un tam man arī, protams, ir atsevišķi argumenti izsakām, mums ir skaidri un gaiši jāsaprot, kas tad ir šo kaimiņattiecības politiku galvenais tālākais mēķis. Tālāk runājot vairāk par dienvidu kaimiņiem, bet tas attiec nedaudz arī uz austrumiem. Uh, šī, saņemsiet vairāk, ja darīsiet vairāk, politika var arī funkcionēt, bet tikai tad, ja ir arī pretēji stratēģi, respektīvi jūs saņemsiet mazāk, ja ne mazāk darīsiet. Jo, ja mēs tikai piedāvājam vairāk un nesamazinājam šo doto tajā gadījumā, kad progress netiek gūts, tad tā nav tie, uzticama politika ilgtermiņā. Vispēcot, mums ļoti uzmanīgi jārīkojas, lai nav tā, ka Eiropa paliek bez savas politikas attiecībā uz Krieviju un paliek faktiski vienkārši kārtējais ķīlnieks Krievijas taktiskās rīcības rezultātā. Mums jāsaprot, ko vēlamies no Krievijas un jā, tam jāpielāgo mūsu attiecību politi e, kaimiņa attiecību politika, nevis otrādi. C'est moi C'est moi Oui. Mr. Castallo Castallo, kungs. Sorry. Priekšādātāji, paldies! Diemžēl nevaru nenovērot, ka austrumu politika ir ar vien spēcīgāk, bet tas tā neatiecas gan uz dienvidu politiku. Dienvidu kaimiņu attiecībām. Ar vien vairāk runājam par kaimiņu, atti kaimiņu attiecībām uz austrumiem Ukrainu un tā tālāk, bet dienvidiem nepievēršam uzmanību. Uh, Cik daudz, piemēram, jūs godētie viesi runājat, piemēram, par dienvidu kaimiņu attiecībām? Nu, piemēram, Lībija ar šo grūstošo valsts struktūru. Faktiski šī struktūra jau ir sagrubusi. Džihādisti tiek apmācīti apmetnēs austrum Lībijas teritorijā. Nav nekādas drošības pakāps visi šie grupējumi militārie Magreb valstīs. Uh, Viņi visi saka, ka lūk, viņi virzīsies uz priekšu, turpinās cīņas un tā tālāk. Tunisijā šķiet attīstība ir tāda nedaudz pozitīvāka, un tāpēc šī valsts pilnīgi noteikti būtu jāatbalsta. Šī demokrātija vēl ir bērnu autiņos, bet mums ir jāpalīdz viņiem ar šo kustību, tā lai viņi var būt tāds paraugs partneris visā šai Magreb teritorijā tādējādi veicinot izplatot demokrātiju visā reģionā. Turklāt Mare Nostrum gada kontekstā mēs taču šai kontekstā iemaksājām 144 miljonus eiro, bet joprojām, joprojām 3000 cilvēku šogad gāja bojā vidusjūrā. Protams, solis uz priekšu ir spērts, bet tas ir pārāk neliels. Uh, lai novērstu šīs katastrofas. Klimata pārmaiņas, kas skar Ziemeļāfrikas tos austrums, tas būs katastrofāli. Un Itālija nevar būt vienīgā, kas par to visu maksā un ar to visu cīnās. Tāds nevar būt. Tas jādara Eiropai kopumā. Spāņi, Grieķi, Itāļi. Tas nav tikai mūsu problēma šī traģēdija, kas norisinās vidusjūras reģionā. Ir vajadzīgs, lai arī, piemēram, Vācu kolēģi mums šeit palīdz. Uh, tā, lai mēs varam stādāt, strādāt plecu pie pleca un rast politiskus risinājumus. Tādus risinājumus, ko atbalsta visas dalība valstis. Thank you, Mr. Chairman. I also would like... Kalnietis kundze, es arī gribu šeit sveikt vācu kolēģis no Bundestāga un gribu arī teikt paldies CDU partijai, apsveikt viņus ar atka, atkārtot ievēlēšanu, ņemot vairāk, ka viņi ievēlēja Angelu Merkeli par priekšsēdētāju un Eiropai, tas šeit ir milzīgs sasniegums. Kā jūs varbūt zināt, māja beigās Rīgā notiks austrumu partnerības samits. Un vēlos teikt, ka austrumu partnerība šobrīd ir vienīgais instruments, vienīgais ietvers kaimiņa attiecību politikai, darb, sadarbībai ar vairākām valstīm uz austrumiem no mums. Te domāju Baltkrieviju, Armēniju un Azerbaidžanu, jo pārējās trīs valsts - Ukraina, Moldova un Gruzija - jau ir parakstījušas asociācijas nolīgumus. Kādas tad ir Rīgas samita ambīcijas? Pirmām kārtām vēlamies domāt par to, kā saglabāt kaimiņa attiecību politiku. Tam nepieciešams veikt pārdomu procesu, pārskatīt šo politiku, mums jābūt daudz elastīgākiem tās īstenošanā, un mums būtu jāienes lielāka ekonomikas dimensija šai politikā. Kaimiņa attiecības politika patiešām ir milzīgs izaicinājums Eiropas Savienībai jo tieši šī ir tā joma, kurā mēs konkurēt spēja, konkurējam ar Krieviju, mēs cīnāmies vienu un otru pusi par ietekmi, par cilvēku prātiem. Un tāpēc mums īpaši uzmanība jāpievērš tam, kādā veidā nodrošināt vairāk resursu, jebkādam veidam, kas spēj veicināt informēšanu, izglītošanu šai teritorijā attiecībā uz Eiropu un Eiropas vērtībām.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 Nu, tā kā ir šis otrais saruna rauns, tad uh, es gribu pateikt kaut ko, kas vēl netika teicis. Es domāju, ir kārtkārtīgi svarīgi tas, ko vairāk Eiropas parlamenta kolēģi arī pieminēja, kas jums būtu jā, jāspriež. Mums ir vajadzīga daudz saliedētāka attieksme attiecībā uz to darbu kārtību, ko piedāvājam Ukrainai, Ukrainai starp Eiropas Savienības iestādēm un arī dalību valstīm. Labākā doma būtu veidot šo donoru konferenci nākamā gada sākumā. Uh, un šo konferenci vajadzētu sasaistīt ar konkrētiem struktūra reformu priekšlikumiem, cīņu pret korupciju un citām jomām, kas Ukrainā aktuāls. Mums turklāt jādomā arī par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu partnerattiecībās, un Ukrainas gadījumā mums ir nepieciešama konsolidēta pieeja, tā lai līdzdarbojas visas iestādes, visas Eiropas iestādes kopā ar dalību valstīm. Tas, manuprāt, ir turpmāko mēnešu un nedēļu darba uzdevums mums visiem. Nevar būt tā, ka daži kaut ko dara un citi savukārt nezina, kas tiek darīts. Much, First... Priekšādātāja, paldies, Kukana kungs. Pirmām kārtām gribu teikt, ka ļoti atzinīgi vērtē šo sanāksmi, tā nāk īstajā laikā un laikā, kad mums patiešām ir jāpārdomā Daudzi no mūsu projektiem ārējā globālā rīcība, tas attiec arī uz austrumu partnerību, dienvidu partnerību. Divas piezīmes. Pirmām kārtām pastāv būtiski dramatiska nepieciešamība uzlabot sadarbību starp ES iestādēm un nacionālajiem parlamentiem, ņemot vērā, cik ļoti sarežģīta un daudzšķaitņaina ir mūsu ārpolitika. politika un tās īstenošana tajā brīdī, kad stratēģijas ir pieņemts. Otrām kārtām tikpat svarīgi ir atcerēties, ka ja Eiropa vēl, vēlas spēlēt savu globālo lomu, ja tā vēlas piepildīt savu potenciālu, tad tādā gadījumā vispirms mums ir jāizveido tāda stratēģija, saka Bostonāro kungs, kas attiektos uz Eiropas Savienību kopumā, nevis tikai vairākām dalībvalstīm. Otrām kārtām ir vajadzīga labāka sadarbība, koordinēšana starp mūsu ārpolitiku, drošības un aizsardzības politiku un enerģijas un starptautiskās tirniecības nolīgumiem. Vai nav apbrīnojumi, ka tagad Frederika ir augstā pārstāve un viņa ir tā, kas spēlē šo koordinējušo lomu? pārējie komisāri būs iesaistīti, bet ir taču ārkārtīgi svarīgi procesā iesaistīt arī Nacionālos parlaments. Un visbeidzot, pēc tam, kad piedzīvējam visu šo Ukrainas un Krievijas krīzi, jāņem vērā mūsu aizsardzības kapacitāte un jauda un mūsu reaģēt spēja aizsardzības jomā šādos krīzes gadījumos. Nedrīkst vienmēr viram tikai skatīties uz NATO, nē. Ne Mums arī pašiem jāveido sava aizsardzības kapacitāte, kas ir kā papildinošs elements NATO un kas notiek sadarbībā ar NATO. Šis utopisko cerību un ilūziju laiks ir beidzies. Un mums ir jāņem vērā realitāte, šī reāla politikas pieeja. Un jādomā par to, ko Eiropai darīt, lai tā būtu efektīvs spēlētājs globālā mērogā. Paldies! Vielen Dank. Ich nutze natürlich auch gerne die Gelegenheit. Liels paldies! Es noteikti gribu izmantot šo iespēju piedalīties arī otrajā eh, debašu raundā un pateikties jums priekšsēdētāji un arī Eiropas parlamenta komitejas priekšsēdētāji par šo apvienoto sēdi. Es domāju, ļoti svarīgi, lai mēs visi runātu vienā balsī. Un ir ļoti svarīgi, lai mūsu pozīcija kaimiņu attiecību politikas jautājumā uh, būtu vienota un to nešķeltu politikas, politisko partiju uh, intereses. Uh, jāsaka, tad, kad es uh, dzirdēju par to, ka sociāldemokrātu um, deputāts runāja par atkal apvienošanu un uh, tad viņam bija nepieciešams pēc tam trīs dienas, lai um, šos komentārus noliegt. Un jāsaka, ka es domāju, ir ļoti svarīgi izvairīties no šāda veida pārpratumiem, no šāda veida politiskiem pārpratumiem, jo tas eh, apdraud Eiropas ticamību un politiku. Tādēļ es eh, gribu vēlreiz pateikties eh, par šo izdevību šeit debatēs piedalīties. Ļoti labi, ka jūs eh, pieminējāt eh, šeit eh, šo aspektu. Kristiāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pārskatot kaimiņu valstu, kaimiņu politiku, mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp austrumiem un dienvidiem. Tāpat arī vajadzētu atcerēties, ka Eiropas perspektīva patreiz eh, pastāv tikai eh, valstīm eh, austrumu partnerības ietveros. Gribu vaicāt, vai ir kāda stratēģija, kas ir mūsu rīcībā attiecībā uz samitu Rīgā nākamajā gadā? Paldies! Tas äh, war nicht zu hören. Äh, ich möchte noch mal. Paldies, priekšsēdētāji. Es äh, gribēju paturpināt šeit izskanējošo saistībā ar krīzi Ukrainā un to, ko dara Krievija. Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī uh, valstis dienvidos un situāciju vidusjūras reģionā. Es gribu norādīt, ka uh, Ēģiptē joprojām ir bruņoti cilvēki, uh, kas uh, nolāpa cilvēkus, nogalina cilvēkus. Uh, visai plašā mērogā un par to presa vispār nerunā. Es uh, apmeklēju koptu centru un mēs redzam, ka tur ir tanki, tur ir cilvēki ar uh, automātiem, ar šaujamieročiem, uh, baznīcas, kristiešu baznīcas tiek nodedzinātas, kristiešu kopiena tiek vajāta un es domāju, ka tas. Uh, vēlreiz parāda to, ko darā musulmaņu brālība, un es domāju, ka mums ir par to jārunā. Un... Es gribētu teikt, ka mums patiešām būtu jāizmanto šī iespēja un Mums būtu jārealizē konkrēti pasākumi kā, tiem, kā tie, par ko runājam arī attiecībā uz Moldāviju. Es domāju, ka mums būtu jāatbalsta demokrātiskie procesi, kas, kas notiek, un nevajadzētu nekādā veidā atbalstīt eh, militāristus. Paldies!